Zaļaiski kungs, prezidentūras pārstāvs, vai jūs gribat ko sacīt? Paldies, priekšstādātāji. Polijas prezidentūra uzskata, ka Eiropas aizsardzības eh, orderis civillietās ir vērtīgs pasākums, ņemot vērā eh, arī Eiropas parlamenta drīz pieņemamo citu orderu, citu pasākumu orderi. Mēs esam gatavi sekmīgi sadarboties šeit ziņā, un mēs esam pārliecināti par to, ka arī Dānijas kolēģi gūs parlamentu atbalstu, kā mēs to piedzīvojam. Mēs augstu vērtējam šo ziņojumu projektu, mēs augstu vērtējam tā kvalitāti. Paldies! Paldies, turpin priekšstādātāju, tagad pievēršos kolēģiem Kirkop kungs lūdzu. Priekšstādātājs kungs vispirms es gribētu sacīt, ka, protams, es ļoti augstu vērtēju šo institīvu. Un raugoties uz to arī no vietēja viedokļa, um, apvienotās karalistes valdība uh, nolēma iekļauties šai regulā šī gada augustā. Taču es gribētu referentei norādīt pāris eh, lietas. Es neesmu tikai likumdevējs, es esmu arī jurists, un man šeit ir dažas, eh, daži veidi bāžas, būtu nepieciešams te nedaudz precizēt. Protams, ka upuri interesēs tas būtu, bet arī, arī apsūdzēto eh, iespējama apsūdzēto persona interesēs. Šīm personām būtu jā, jāgūst eh, tiesiska aizsardzība. Un tā ar vienu ir mūsu prioritāte. Man šeit ir nelielas grūtības, jo, kā jūs atceraties, Eiropas aizsardzības orderu sakarā mums bija liels saraksts ar krimināllietām, bet arī saraksts ar citām lietām, kuras mm, mm daudzās dalībvalstīs netiek uzskatīts par krimināllietām. lietām. Tāpēc mēs te sākam jaukt civilu tiesības ar kriminālu tiesībām. Referente nu pats sacījusi, ka šis pasākums attieksies tikai uz tām dalībvalstīm, kurās aiz, um, aizsardzības pasākums nosaka civiltiesa, un viņi arī ir norādījis uz ierobežotā šī pasāka, pasākuma aptvērumu. Tad vai mēs te runājam par kriminālu situāciju vai par civilu situāciju. Mums ir jāpaskatās arī uz dubultu risku, ka šeit ir iespējams. Es nevēlētos piedzīvot to, kas manā skatījumā šeit parādās, kā tāda kā <clears throat> atdalīšana, ka ir kāds persona, kas uh, tiek. Uh, vajāts krimināli, pēc tam civiltiesā, un tad atkal tie paši fakti eh, tiek izmantot otrā gadījumā, bet citā jau veidā krimināltiesībās. Var jau būt, ka es te ceļu trauksmi, kas ir nepieciešama, taču man šķiet, kad vien jūs mēģināt šīs divas lietas jaukt, <laughs> Es domāju, mūzika ar vienu šādu veidu diskusijām ir labs fons, komentēja Kirhop kungs atskanēju šo mobilā telefonu zvanu. Ā, un te pat zvanu skaņas. Priekšādātais kundze, varbūt jūs varētu pieņemt lēmumu, vai mūzikai vajadzētu būt mūsu diskusiju fona. Jo te jau izskatās pēc tādas kā piena ražotnes, kur piens tiek ražots ļoti lielos daudzumos. Nu labi, atgriezīšos ļoti ātri pie manas tēmas. Es ilgi jūs vairs nemocīšu. Bet man šķiet, kad vien ir šāds process, vai vēl ir kādi juriši, kas šeit sēž, tad uh, jebkurš jurists to varēs augsts novērtēt kad civil tiesības un krimināla tiesības saplūst, tas var novest pie tādiem nepatīkamiem rezultātiem. Es tik domāju par dažiem incidentiem saistībā ar vārdarbīgiem uzbrukumiem. Patiesībā vārdarbību, vārdarbīgu uzbrukumu autors iespējams cieši no garīgām slimībām un būtu nepieciešama tālāks paskaidrojums uh, par šādiem šādos gadījumos, eh, tad, kad kāds kādu vajā, kas izsakot vienā vai citā valstī, eh, izsakošana tiek uzskatīta par pārkāpumu, noziegumu. Ir cilvēki, kas iedomājas, ka viņi tiek izsakot, un tad viņi sevi iztēlojas par upuri. Nu, katrā ziņā apvienotā karaliste ir eh, iekļāvusies šīs e, regulas aptvērumā, tātad kaut kāds pamats e, tai bija to darīt, taču es gribētu padomāt par nākošo posmu, atrisināt šos neskaidrus jautājumus. Es gribētu ieviest lielāku skaidrību, kad sākas un kad beidzas krimināltiesības, kad sākas un beidzas civiltiesības, un kad pastāv e, pārklāšanās starp abiem vai sadarbība, lai nodrošinātu, ka necieši kāda tāda persona, pret kuru varētu vērsties tiesā. Nu, te mums jābūt pavisam skaidriem, jo man šķiet, ka juristi visnotaļ pamatoti gribēs iestāties par savu klientu pamattiesībām un pastāvēs ievērojamas grūtības, jo īpaši dažās valstīs. Nu, ja neņem vērā to, tad visumā es atbalstu šo ziņojumu projektu, taču mums ir daudz sīkāk jāskat šie jautājumi. Paldies! Paldies, Kirhop kungs. Fosa kungs, lūdzu. Paldies, arī es vēlos vispārīgi ļoti atbalstīt šo dokumentu, gan tā nolūkā mērķīga lieta, bet man ir eh, līdzīgas pārdomas kā Timotijam Kirkopam, ka vajadzētu mēģināt uh, juridisko sistemātiku ievērot, proti nodalīt uh, eh, civilu lietas no krimināla lietām šajā jomā. Turklāt vēl es uh, šeit uzdevu jautājumu, vai varbūt eh, tāda kā samazinājuma vai tāda solīša atpakaļ valstīs par atzīšanu savstarpējo. Jūs pamatojumā ir lasāms vai atzīšana no jūsu viedokļa raugoties eh, ir kļuvusi sarežģītāka? Ja kaut kas tiek iesniegts, vai tas tagad atkal ir jāiztūko un eh, jādod uz noteiktām iestādēm, vai varbūt varētu atrast labāku risinājumu, kur eh, aizsardzības pasākumiem un arī upurim būtu vienkāršāk saņemt šādu atzīšanu, proti varbūt, ka varētu tādu tiešu Eiropas risinājumu atrast, ja aizsardzības pasākums ir pieņemts? Tas vienkārši kā jautājums, lai to noskaidrotu, vai tiek uh, gaidīts, ka nu, tāda satura atšķirības, ja, piemēram, tiesa vienā valstī kaut ko nosaka, un varbūt, ka otrā valstī šāds pasākums neeksistē, bet tas ir jāīsteno. Ja kā tad to vislabāk varētu noregulēt. Man būtu ļoti interesanti uzzināt. Paldies. Mrs. Griesbeck. Paldies, Paskungs. Griesbergs kundze, lūdzu. Merci bien de me passer. Paldies, priekšsēdētāji, ka devāt man vārdu. Arī es no savas puses gribu sveikt referenti par šo uh, darbu, ko tā mērķu ziņā ir viegli saprast, taču būtībā tas ir ļoti tehnisks un sarežģīts, runājot par reāliem rezultātiem. Mēs vairs nenožēlojam to, ka mums neizdevies, nav izdevies izveidot šo um, apusējas atzīšanas uh, sistēmu regula direktīvā, jo šodien īstenotais darbs mums ļauj efektīvi organizēt upura aizsardzību Eiropas Savienības teritorijā. Iespējams, ka būs grūti to īstenot, taču es ceru, ka mums izdosies grūtības atrisināt. Es gribētu tikai uh, atgādināt, ka apmēram 75 tūkstoši uh, iedzīvotāju uh, Eiropā kļūst par upuriem uh, šādos gadījumos. Tā kā es šo tekstu saņēmu tikai šorīt, es gribētu uh, maz, mazliet uzgaidīt līdz 29. novembrim, kad es varēšu iesniegt grozījumus. Es vēl neesmu kārtīgi šo tekstu izlasījis, taču runājot par tehniskajiem jautājumiem. Uh, ka varētu būt vienots uh, upuru izziņu modelis. Tad varētu padomāt par procesu. Un es domāju, ka šādā veidā šo izziņu izdošana starp divām valstīm būs vienkāršāka. Katrā ziņā līdz 29. novembrim. Iespējams, ka būs iespēja vēl strādāt pie šī ziņā, bet es jau tagad gribu norādīt, ka es esmu priecīga par mūsu referentes, bet arī par komisijas pārstāves um, panākumiem um, vai vēlmi meklēt saskaņotību starp uh, abām direktīvām. Bet arī par to, ka tiek paredzēts pietiekoši organizēt korektīvus starp eh, saskaņotību starp direktīvu un reglamentu. Tā tad 29. novembrī iespējams jūs secināsiet, ka es vēl esmu iesnieguši dažus grozījumus. Paldies! Uh, to... Paldies! Tagad vārds uh, referentei. Ja neviens cits no kolēģiem nevēlas izteikties, lūdzu, Lopes kundze, jums ir dos vārds. Gracias, prezidenta. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, komentāriem no komisijas un padomas puses. Ar uh, komentāriem, ko teica Grisbeks kundze, Fosa kungs un Kirkopa kungs. Tā ir ļoti sarežģīta tempa, ko šeit ir runa. Jo vairāk komentāri tiks izteikti par eh, dokumentu, jo labāks tas kļūs un jo tuvāk mēs eh, nokļūsim pie mūsu mērķa, ko vēlamies sasniegt. Kirkop kungam ir taisnība. Viņš runāja par pastāvošo sadarbību tas bija tas, ko mēs arī direktīvā par aizsardzības pasākumiem jau pārunājām. Dažās valstīs tas ir krimināltiesību jomā, savukārt citās valstīs tas ir civiltiesību jomā. Ja piemērošanas joma varbūt civiltiesībās ir atšķirīga, tad varbūt vajadzētu kaut ko papildināt. Proti, Varbūt to varētu izdarīt uh, grozījumu veidā, un esmu pārliecināta, ka Kirkopa kungs noteikti sagatavos un iesniegs grozījumu priekšlikumus. Šī izziņa kā vienota pieeja noteikti ir visātrākais instruments, kāds ir iespējams. Un šī iemesla dēļ es uh, ņemšu vairāk te, to, ko teica arī Fosakungs par instrumentu. Varbūt eh, mēs grozījumus varētu izstrādāt tādā virzienā. Krisbeks kundze arī to pieminēja. Domāju, ka tas ir svarīgs jautājums. Ja kāds uzbrucējs, ja viņam ir psiholoģiskas problēmas, domāju, ka tas viss ir jāsaskata kopsakarā. Tas jau ir tā kā tāds piesardzības pasākums, ja kādam ir psiholoģiskas problēmas. To jau varēs konstatēt tikai pēc tam. Ja kāds, kādam nozīmniekam ir šādas problēmas, tad viņiem, viņiem vajadzēja, vajadzēja būt tā, tā, ka viņš netiek klāt vispār upurim. Ja kādam ir psiholoģiski traucējumi, varbūt tur varētu par to izstrādāt vēl grozījumu. Ja kādam ir psiholoģiskas problēmas, tad jau tas ir vēl sliktāk. Tādēļ es domāju, ka mēs tekstu varbūt varētu vēl papildināt. Par tekstu no juridiskās komitejas grozījums par to, ka ja runa ir par nepilngadīgajiem kuriem ir vajadzīgs kāda persona, kas viņu aizsargā, aizbildnis. To varētu vēl ievērst. Es labprāt, es priecātos, ja teksts būtu visaptverošs. Paldies, Lopes kundze. Vēlos tikai atgādināt, ka Termiņš grozījumu iesniegšanai ir 29. novembris 2012. dienā, un tagad ķermies pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir 7. darba kārtības punkts par priekšlikumu Eiropas parlamenta padomjas direktīvai par uzņēmumu ietvaros pārcelt trešo valstu valsts piedarīgo ieceļošanas un uzturēšanās nosacījumiem. Referents ir Salvatore Jakolino. Referents eh, iesniedz vairākus kompromisa un grozījumus, par kuriem tika runāts. Eh, par to nu, sakotnēji runāja ēnu referenti. Un tagad eh, šie grozījumi ir pieejami arī jums. Un tagad vārds Jakolino kungam, kurš iepazīstinās ar šiem kompromisu grozījumiem. Un pēc tam lūkšu polijas prezidentūras pārstāvi, lai viņš eh, iepazīstinātu ar to, kāda ir situācija attiecībā šo jautājumu padomē un vai. Un kādas, kāda ir reakcija uz šiem grozījumiem? Pēc tam būs arī vārds komisijai un mūsu eh, kolēģiem, eh, komitejas locekļiem, kuri vēlas izteikties. Tagad vārds tiektos Jakolino kungam. Bene, grazie, prezidente. Paldies, priekšādādāji. par jautājumu, par ko šodien ir runa. Mums jau ir eh, bijušas dažādas sanāksmes arī šeit mūsu komitejā, eh, bet bijušas arī tikšanās ar eh, ēnu referentiem no politiskajām grupām. Nesen notika tikšanās pirms dažām dienām Strasbūrā plenāra sēžu laikā. Ēnu referenti ir arī tikušies arī Citreiz vēl es, tie, kas nebija arī Strasbūrā klāt, es eh, ar referenti Emplu nodarbinātības komitejā arī esmu runājis. Kopumā ir eh, runa par 21 grozījumu. Mana, mani kolēģi tos man ir atsūtījuši tālākai ierosmē, lai varētu tikt radīts pēc iespējas vienots ietvers. Mēs kontaktējamies arī ar komisiju un padomi. Šies kompromisa grozījumos ir uh, iekļauti viedokļi par definīciju par vienošanos uh, par 50. pantu, lai būtu iespēja, pēc iespējas vienota uh, piemērošana un arī saskaņošana ar eh, nodarbinācijas komiteju šeit arī ir, ir īpaši raugoties par to, kas ir definīcija, kas ir eksperti, speciālisti un eh, darbinieki un vadītāji. Par ļoti daudzām lietām jau ir bijuši, bijusi iespējuši vienoties par to, par zilo karti, par tās definīciju, par speciālus definīciju un par uh, uzņēmumiem. Nu, ja ir bijuši vēl kaut kāds šaubas, ir bijusi iespēja panākt risinājumu, ko īstenībā visi varēja atbalstīt, kas attiecas uz piekļuvi vai tiesībām izmantot pārvietošanās brīvības attiecībā uz uzņēmumiem, kas atrodas trešajās valstīs vai dalību valstīs un uh, kur augsti, nodarb, augsti kvalificēti darbinieki tiek uh, nosūtīti no trešajām valstīm. Ir atrasta kompromisi par to, kā piekļūt šiem speciālistiem Un arī raugoties uz praktikantiem, ir noregulēts viss, mēs esam atraduši risinājumu, ka daži piesardzības pasākumi ir jāizteno, kas būtu vērsti pret sliktiem nodarbinātības apstākļiem. Šeit ir ņemta vērā arī ģimenes situācija nodarbinātajiem un uh, Ir arī grozījumi, kas attiecas uz uzturēšanās atļauju. Tas nozīmē, ka dalība valsts var arī garantēt darbu laulātajiem partnerim vai arī salīdzināmai personai, kas arī seko, brauc līdzi darbiniekam. To jādefinē dalībvalstī, to mēs tagad nevaram tā noteikt no mūsu puses, jo tās ir normas, kas ir pakļauts subsidaritātes principam. Šajā uzņēmuma iekšienē norīkotajā procesā ir panākta vienošanās, un, manuprāt, situācija ir tāda, kā mēs eh, trešo valstu piedarīgo nodarbinātību varam noregulēt, neiejaucoties dalībvalstu prioritārajās tiesībās, jo citādi tā būtu paradoxāla situācija, būtu tādā gadījumā diskriminācija pret eh, Eiropas Savienības nodarbinātajiem un būtu prioritāras tiesības attiecībā uz trešo valstu piedarīgajiem darbiniekiem ir jābūt arī garantijām attiecībā uz samaksu, uz augu un uh, darbiniekiem no dalību valstīm un arī trešo valstu piedarīgajiem. Līdzinājās darbs ir bijis ļoti interesants un daudzpusīgs. Tas vēl nav pilnībā noslēgts, bet mēs esam pārliecināti, ka nākamajā laikā 21. grozījumā tur arī tiks veiktas analīzes. Tas jau ir teicis teikts, ka mēs varētu atrast vienotu risinājumu. Un ka 25. janvārī orientējošā balsošanā arī citās atbildīgajās komitejās uh, tas viss varēs uh, tikt labi pieņemts, lai trešie, trešo valstu piedarīgajiem būtu šādi noteikumi, likumi un uh, arī konkurences uh, normas attiecībā uz uzņēmumu būtu skaidras, bet lai arī uzņēmumi varētu gūt no tā visa labumu. Un uh, lai tādā veidā tiktu panākta lielāka izaugsme uzņēmumiem, uh, krīzes laikos, kas cieš no krīzes, tie uzņēmumi, kas atrodas dalību valstīs. Paldies arī ēnu referentiem, paldies arī sekretariātam par lielisko sadarbību ar uh, priekšēdētāju un vice priekšēdētāju. Priekšēdētājs kundze, es uh, līdz ar to beidzu manu pārskatu un labprāt atbildēšu uz jautājumu, kas tiks uzdoti vai arī ierosmēm vai papildu jautājumiem vai varētu visu kopā doties pa ceļu, kas novadīs pie mērķa. Paldies, Jekalīnā kungs. Tagad eh, vārstē dots polijas prezidentūrai Skības kundze lūdzu. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. E, eh, od... Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vēlos eh, komentēt par situāciju padomē. Šobrīd ir notikušas trīs attiecīgās darba grupas sanāksmes mēs runājam par konkrēto direktīvu. Viena no sanāksmēm e, patiesībā notiek tieši tagad. Un 2. decembrī nākamajā nedēļā būs vēl viena sanāksme e, par šo pašu direktīvu. Un tad, tā kā ir jārunā par dažiem jautājumiem augstākā politiskā līmenī, iepriekšējā mēnesī Bija divi jautājumi, par kuriem mēs runājam strateģiskās komitejas sanāksmes laikā eh, par eh, patvērumu. Tas bija eh, direktīvas aptvērums, par to mēs arī runājam, kā arī īstermiņa mobilitāte. Tie bija divi diskusijas jautājumi. Un vēl viena lieta, kurai nepieciešams paskaidrojums. Nākamnedēļ tāpat komiteja nodarbosies ar definīciju jautājumu tātad tām definīcijām, kuras jau minēja referents. Attiecībā uz situāciju padomē un attiecībā uz trīs galveniem jautājumiem, kur ir svarīgākie, mums joprojām ir nepieciešams vairāk paskaidrošanas. Attiecībā uz definīcijām, kas ir pirmais jautājums, Mums ir jādiskutē par to, vai mēs izvēlamies tās de definīcijas, kuras ir eh, noteiktas gads nolīgumos, vai arī mēs pieturamies pie kompromisa, par kuru esam vienojušies līdz šim brīdim un izmantojam tās definīcijas, kuras šobrīd ir tekstā. Eh, Dalībvalstu viedoklis par šo jautājumu ir dalīts attiecībā uz direktīvas aptvērumu. Nesen vairākas dalībvalstis ierosināja priekšlikumu Attiecībā uz eh, personām, eh, kuras eh, ir ārpus direktīvas aptvērumu, tie, kuri, uz kuriem, kuri nav, uz kuriem neatiec ICT noteikumi par darbiniekiem. Un šīs ir dalībvalstis lūdz citas, citu risinājumu, kādu kāds iespējas manevrēt, tā nebūtu paralēla sistēma, bet uh, tas apmierinātu to vajadzības, eh, kuri, uz kuriem neatiec ICT. Iespējams, eh, tie varētu tikt kvalificēti kā gandrīz kvazi ICT dalībvalsts teritorijā. Un šajā ziņā uh, padome uh, vienbalsīgi atbalstīs šādu iespēju. Un kas uh, tagad ir palicis neatrisināts, tas ir jautājums par īstermiņu mobilitāti. Šajā gadījumā mēs jau varam redzēt, ka ir plaša vairākums, kurš uzskata, ka attiecībā uz mobilitāti vairāk nekā mums ir nepieciešams eh, dot eh, trīs mēnešu laikā lielākas iespējas uh, darbiniekiem, lai viņiem būtu lielāks iespējas piekļūt mobilitātei, mēs nevēlamies, lai uz viņiem tiktu uzlīts eh, papildus administratīvais sloks. Un mēs ceram, ka tiks panāks lielāks progress nākamo divu eh, sanākšanu laikā par šiem jautājumiem. Mēs es, arī eh, esam paredzējuši vairāk sanāksmju ar referentiem, un es ceru, ka pavisam drīz mēs varēsim jūs informēt eh, par uh, progresu, kas ir panāks padomē. Paldies, Skepes kundze. Tagad vārds iedos komisijai. Šmitas kundze. Paldies, priekšstājas kundze. Pirmkārt, vēlos pateikties uh, referentam Jekulino kungam par ļoti labo sadarbību, kāda mums ir bijusi. Paldies uh, par uh, progresu pie šī dokumenta. Ceram, ka varēsim panākt vienošanos uh, par šo ambiciozo direktīvu, kura eh, paredz eh, pilnīgu eh, saskaņošanu. Un šobrīd es varu sniegt tikai uh, sākotnējs uh, komentārus attiecībā uz kompromisa grozījumiem, bet kopumā uh, tie ir uh, saskaņoti ar mm, direktīvas mērķiem. Un um, tad, vadoties pēc tiem, tiks veicināta konkurētspēja. Uh, un būs labāka mm, sas saskaņošana ar ICT. Attiecībā uz noteikumiem, kā jau esmu izteiksies arī citās eh, sanāksmēs, attiecībā uz definīcijām, tās ir pietiekami elastīgas, bet eh, no otras puses eh, tās ir arī pietiekami skaidras. Bet nevajadzētu uh, aizmirst, ka ICT nav uh, kvalificēti uh, tāds augtos zilo apaklīšus darbinieki, un tas mums ir jāaptur prātā. Attiecībā uz citiem jautājumiem Kompromisa grozījumi iet tālāk par eh, komisijas ierosināto, piemēram, attiecībā uz ģimenes apvienošanu. Eh, tie ir eh, daudz ambiciozāki arī uz vienlīdzīgu attieksmi. Komisija, protams, ierosināja, lai būtu noteikumi, kuri tiek piemēroti pārvietotajiem darbiniekiem, kā ICT. Tie ir darbinieki, kuri tiek nošķirti no uzņēmuma. Tas ir manas sagunējās piezīmes attiecībā uz diskusijām padomē, protams, eh, komisija vēlas, lai būtu ambicioza direktīva attiecībā uz ap, aptvērumu, tādā ziņā, ka, protams, ka tie, uz kuriem neatiecas direktīvas aptvērums, lai viņiem varētu būt uh, citas atļaujas, kas nav ICT atļaujas, bet no otras puses mēs, protams, neatbalstām, lai tiktu um, radīts papildus schēmas tādā ziņā, ja kāds uh, neatbilst konkrētiem kritērijiem, kāda ir paredzēta uh, direktīvā, ka uh, uh, uz šo uh, cilvēku neatiektos direktīvu, jo tādā gadījumā uh, netiktu uh, sasniegts mērķis, lai būtu saskaņots attiecības. Un otrs, uh, otra lieta uh, - mobilitāte Eiropas Savienības iekšienē. Tā ir viena no šīs direktīvas pievienotajām vērtībām, un, protams, ka pārvietošanās Eiropas Savienības iekšienē eh, tā tiek vaināta un šobrīd, un viens no direktīvas mērķiem ir, lai tas tā nenotiktu. Paldies! Paldies, Šmitas kundze! Tagad sāksim diskusiju. Pirmkārt, došu vārdu Jakonsārī kundzei Viņa ir referente nodarbinātības eh, komitejā par šo jautājumu. Puhun suomea, koska huomasin, että tämä... Paldies, priekšsēdētāji. Es redzu, ka mums ir daudz labu tulku, tāpēc eh, runāšu somu valodā. Šis tiesība akts ir eh, sarežģīts. Mums ir uh, kompromiss starp Libi komiteju, nodarbinātības komiteju. Un mēs esam plaši runājuši par tiem pašiem jautājumiem. Būtībā tas ir uh, uzskatāms par kaut ko ļoti pozitīvu, tas nostiprina Eiropas 2020. gada stratēģiju un piesaista prasmīgus cilvēkus no trešām valstīm Eiropai. Un tas arī samazina administratīvo slogu. Tas veicina pārvietošanās brīvību. Taču problēmas tomēr pastāv un galvenā no tā manā skatījumā ir tā, ka tagad ir daudz, tik daudz dažādu veidu, kā veicināt mobilitāti no trešām valstīm, tāpēc es personīgi <laughs> negribētu būt cilvēku resursu nodaļā strādājot uzņēmumā un mēģinot saprast, kādas iespējas pastāv šajā direktīvā, jo vēl ar vienu viss ir tik sarežģīti, tomēr kā pakotne šis dokuments uzskatāms par labu. Runājot par šīs, mm, par mans komitejas lēmumiem, te ir jārod e, kompromiss, e, lai definīcijas nebūtu pārāk vispārīgas. Mums te nebūtu jāizveido vēl viens ceļš, kā personāls tiktu pieņems darbā nepareizi, ja tā varētu sacīt. Tas nedrīkstētu novest pie dempinga vai sociālo tiesību samazināšanās. Mums jābūt striktiem vai ierobežojošiem savā pieejā. Tātad mēs neesam vairs tālu no kompromisa runājot par definīcijām komitejā. Tomēr ir problēma, par kur jārunā, un te ir runa par būvniecības nozari. jo būvniecības sektors Eiropā ir savā ziņā mežonīgie rietumi. Es uh, esmu uzklausījusi darbiniekus un um, darba devējus, un viņi ir vienbalsīgi, jo viņi uzskata, ka būvniecības sektors ir jāatstāj ārpus direktīvas aptvērumu, jo šī direktīva tikai ir šim sektoram radīta vairāk problēmu. Mana doma ir bijusi šāda. Būvniecības sektors ir jāatstāj ārpus direktīvas aptvērumu, jo no principa viedokļa šī doma nav uh, ģeniāla Nav labi kādu sektoru atstāt ārpus aptvērumu. Taču ņemot vērā nodarbināto un darba devēju vienbalsīgo lēm, viedokli, tas tomēr būtu jādara. Bet nu, par to mums jau pašiem savā starpā jārunā. Un vēl viena lieta, par to pastāv plašs konsens nodarbinātības komitejā, ir tā, ka šīs direktīvas pamat koncepcija ir jābūt vienlīdzīgai attieksmei. Citiem vārdiem sakot, mm, tā jūtamākā veidā sakot, ko nozīmē vienlīdzīga attieksme. Tā nozīmē to, ka cilvēkiem par vienādu darbu vienā un tai pašā valstī cilvēkiem būtu jāsaņem vienāds atalgojums runājot par vienlīdzīgas attieksmes eh, detaļām, protams, te būs problēmas, ja ko Līno kungs jau uz dažām norādīja, piemēram, sociālā nodrošinājuma un pensiju ziņā. Šis jautājums ir ļoti sarežģīts, tāpēc būtu labi mums būt pietiekoši ambicioziem. Tad būtu vairākas direktīvas, kas paustu to pašu filozofiju, to pašu nostāju. Uh, attiecībā uz vienlīdzīgas attieksmes un uh, vispār ES tiesību aktu traktēšanu. Tas varētu tikt apspriest starp uh, ēnu referentiem un citiem komitejā. Tad kāda ir saikne starp definīcijām šai direktīvā un citām direktīvām, kā piemēram vienotās atļaujas termins kā šī direktīva ir saistīta ar vienotās atļaujas direktīvu. Turklāt, vēl viena lieta, par kuru domājam, ir jautājums, vai divpusējie nolīgumi un vienošanās starp PS e un trešām valstīm <clears throat> šeit arī ir kaut kā vērā ņemams, kāda ir šo vienošanos, jeb nolīgumu loma, kam būtu jāpiešķir prioritāte. Vai ES tiesību akti aptvers visu, tad kāda šai ziņā ir divpusējo nolīgumu loma. Un šai ziņā ir jāpatur prātā tas, ka tiesību aktiem jābūt ir tik konsekventiem, tik skaidriem, cik vien tas iespējams. Mm, par šo jautājumu es gribētu dzirdēt komisijas viedokli. Kāda ir saikne starp ES tiesību aktiem un divpusējiem nolīgumiem un vienošanās dokumentiem? Es esmu mm, mm, pieminējis vairākas problēmas, taču visumā šī direktīva ir laba. Un tā veicina konkurēt spēju Mm, kas arī norādīts vairākos ES dokumentos. Paldies, Ekonsārī kundze, seši kolēģi ir pierakstījušies izteikti Kirkokungs, Blinkevičs un Vikstrēma kundze, Sargentīni kungs, Bronks kungs un Ernst kundze. Tātad tagad došu vārdu Kirkop kungam. Priekšsēdētais kundze. Iesākumam es gribētu apsveikt Jekolino kungu ar viņa darbu, un es ļoti augstu vērtēju viņa konstruktīvo un saprātīgo pieeju šim dokumentam. Es katrā ziņā lielā mērā piekrītu viņa priekšlikumiem. Nav nekāds šaubu par to. Ir svarīgi, lai mums būtu pozitīva pieeja, mēģinot sniegt atbalstu uzņēmumiem, uh, viņiem noderīga personāla atrašanā un um, uzņēmumu ietvaros īstenotu transferu ziņā šis dokuments ir labs ne tikai uzņēmumiem, bet vispār es ekonomikai. Tomēr man ir šāds jautājums, jautājums par termiņiem un prasībām attiecībā uz kvalifikāciju. Es būšu pirmais, kas varētu sacīt, ka kvalifikācijas ir ļoti svarīgs. Mums vajadzētu veicināt to, lai cilvēki iegūst kvalifikāciju, jo īpaši jaunākais tehnoloģijas. Taču priekšādātais kundze ir daudz jaunu apdāvināta cilvēka, kas strādā mm, IT, izglītībā un plašsaziņas līdzekļos, kas varētu būt kvalificēti. Mm no formālā viedokļa, taču viņiem nav pietiekoši iespēja īstenot uh, savus mērķus šo termiņu dēļ. Vispirms tā tad mums būtu jāuzticas uzņēmumiem, ka tie paši spēja izlēmt, kas tiem nāk par labu un cik ilgā laikā. Un runājot par uh, uh, darbinieka pieredzes ilgumu, Manā skatījumā, un es pats esmu arī strādājis uzņēmumos, arī šajā parlamentā, no šīs pieredzes izrietot, izriet mans viedoklis, ka pieredze nevienmēr ir pats galvenais. Tāpēc mums vajadzētu veicināt to, ka jaunieši arī iesaistās tehnoloģiju uzņēmumā, uh, tehnoloģiju jomā, lai viņiem ar tiktu dot iespēju. Nu, viss, kas no tā ir ārpus, tad manā skatījumā nav labi. Katrā ziņā apsveicu Jekulīno ja kungu, paldies viņam. Blinkeviču skundze lūdzu. Paldies. Paldies priekšēdētāji. Es uh, varētu pateikties Jekulīno kungam. Mūsu sadarbība notiek ļoti laba Tas nav nekas jās, mums ir bijušas vairākas tikšanās par šo ziņojumu. Mums ir ļoti daudz kopīgu punktu, mēs varējām pieņemt daudz kompromisus. Es ceru, ka jūs uh, saņemsiet atbalstu arī šajā komitejā. Vēlētos pievērst jūsu uzmanību atsevišķiem aspektiem par ko bija runa arī Strasbūrā pagājušajā nedēļā. Pirmais ir uh, grozējums 19, kur ir runa par uh, sieviešu līdztiesību. Un iespēja darboties kā pašnodarbinātajai, lai varētu apvienot uh, ģimenes dzīvi ar profesionālo darbu un tādā veidā iegūtu labāks iespējas darbu tirgu. Kompromisa grozījumā Jakolino kunga grozījumā tiek ieteikts, ka dalība valstis pašas pieņem normas par to, kādā veidā cilvēks tiek pieņemts darbā Un šai ziņā es redzu iespēju, ka ir būtu dažādas situācijas, kas šeit eh, varētu tikt iekļauties un vajadzētu nodrošināt vienās nosacījumus visiem ģimenes piedarīgajiem no trešajām valstīm, kur ierodas mērķi valstī, lai viņi varētu arī uzsākt eh, darbu šajā valstī kurā viņš ierodas. Par 19. grozījumu. Par uh, darba atļauju trešo valstu piedarīgajiem tiek ieteikts uh, arī citiem ģimenes piedarīgajiem atļaut strādāt uh, valstī, kurā ģimene ir ieradusies. Un tas, protams, ir ieguldījums, lai ģimenes varētu palikt kopā. Bet mums vēl ir jāpieņem lēmums par uh, to sistēmu, kas uh, attieksies uz trešo valstu piedarīgo nosūtīšanu no vienas Eiropas Savienības dalību valsts uz otru Eiropas Savienības dalību valsti. Uh, es gribētu ieteikt, lai mēs šeit eh, ņemtu vērā uzņemošās valsts pamatprincipu un lai būtu nodrošināti tādi paši algas un eh, darba nosacījumi visur. Referents jau pieminēja, un komisijas eh, un padomas pārstāv arī teica, ka ļoti svarīgi atrast eh, un izmantot kopīgas definīcijas, kas nebūtu pārāk elastīgas, kas nenozīmētu pārāk lielus ierobežojumus, kas būtu ļoti skaidrs un labi saprotams. Katram ir jāzina, par ko ir runa. kā tiek definēts eh, darbinieks, kas tiek nosūtīts, kas ir vadītājs, kas ir praktikants, un attiecībā uz citām definīcijām. Un attiecīgajos kompromisu grozījumos mēs esam arī izteikuši priekšlikumus, kas attiecas uz definīcijām. Piemēram, par vadītāju. Kas ir vadītājs? Un šajā kompromisa grozījumā tiek noteikti, kādiem ir jābūt darba un algas nosacījumiem. Es eh, piekrītu šiem ieteikumiem. Kas attiec uz situāciju pirms trešās valsts piedarīgā nosūtīšanu uz Eiropas Savienības dalību valstīm? Un attiecīgo laika periodu, kas tam ir paredzēts šai nosūtīšanai. Mēs varētu akceptēt deviņus mēnešus, kaut arī citi priekšlikumi ir šeit izteikti. Varbūt 6 mēneši vai 12 mēneši. Arī profesionāla pieredze ir svarīga nosūtīšanā. Mēs arī piekrītam šiem priekšlikumiem. Es gribētu teikt, ka šim dokumentam varbūt vajadzīgs tāds neliels slīpējums, un tad tas tiešām var kļūt par ļoti labu dokumentu, ko teica Jakonsārie kundze par celtniecības jomu. Un uh, celtniecības jomas izslēgšanu no šīs direktīvas uh, darbības jomas. Uh, ja mēs redzam referenta grozījumus, tad to no tā nevar secināt ka tas tiktu izslēgts. Gribētu tad lielāku skaidrību pār celtniecības jomu, kā tur īsti būs. Tik tā no manas puses, paldies. Uh, Drusī mums vēl papildus būs jāpastrādā, un dokuments būs ļoti labs. Thank you very much, Madam Chair. Liels paldies, priekšsēdētāji saka Vikstrēmas kundze, un uh, gribu tiešām apsveikt un izteikt savu atzinību Jakolino kungam par viņu lielisko darbu. Šis dokuments ir svarīgs, jo mūsu globālā pasaule pieprasa mobilitāti un uh, elastību, un ir jāatļauj cilvēkiem dzīvot, strādāt un mīlēt atšķirīgā vietā no tās, kurā viņi ir dzimuši. Mums arī ir jāļauj Uh, uzņēmumiem attīstīties viņu pusnacionālajām robežām. Līdz ar to būtu jāizvairās no pārāk ierobežojošu terminu definīciju izmantošanas, kas ierobežotu dažas uh, iedzīvotāju kategorijas. Mobilēta, mobilējiem darbiniekiem um, būtu jāspēj ņemt līdzi savu ģimeni. Mums ir jāatbalsta ģimeņa apvienošanāšana gan šajā dokumentā, gan arī citos dokumentos mūsu komitejas kompetences ietvaros. Es augstu vērtēju es jauno harmonizāciju šajo, šajos noteikumos un arī jaunu legālās migrācijas pakotni. Augstu vērtējot Jakolīno kunga pozitīvo pieeju, es ceru, ka šis dokuments ātri tiks pieņemts, jo ICT ir veids, kā veicināt ES izaugsmi uh, un nodarbināt spēju, konkurēt spēju pēc krīzes. Mums ir jāizmanto jebkurš instruments, kas vien ir iespējams, piemēram, ICT, lai panāktu es izaugsmi un labklājību. Paldies! Paldies, Vikstrēms kundze! Sargentīnī kundze lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšsādātāji augstu vērtēju Jakolino kungu, grib paust viņam atzinību. Viņam ir izdevies nāk klajā ar kompromisiem, kas šķiet apmierina daudzus no mums. Vismaz vairums no viņiem apmierina mani. Man ir daži nelieli komentāri, kur, ar kuriem gribētu padalīties. Es jau iepriekš iestājos par to, ka darba devējiem, pret darba devējiem ir jāvērš sankcijas. Tas ir svarīgi. Līkumi par darba ņēmēju migrāciju ir jāievēro, un mums ir jānodrošina, lai darba devēji apzinātos, ko likums viņam ļauj darīt un ko neļauj darīt. Kaut kā sanāk tā, ka mūsu debatēs mēs runājam par sankcijām pret darba ņēmējiem un ko darba migranti varētu darīt nepareizi un ka viņi ir jāatsoda par to, taču mums ir arī jāpievērš uzmanība darba devējiem pozitīvā veidā, taču iespējams arī ar sankcijām, ka tas nepieciešams. Jūs iekļāvājāt mūsu komentāru par sankcijām jūsu kompromisā numuru, es atvainojos, nāc to pierakstījis aktā. Uh, jūsu 15. grozījumā. Un man ir vēl viena vēlme, kuru gribētu paust. Šeit vēl ar vienu tiek dota dalībvalstīm iespēja vērsties ar sankcijām pret darba devējiem tā vietā, lai uzlikt par pienākumu dalībvalstīm izvērš šīs sankcijas. Te ir minēts, ka dalība valstis drīkst um, noteikt um, uzraudzības, uh, uzraudzības pasākumus, taču mums ir jāiekļauj šeit pienākums to darīt, jo īpaši ir svarīgi vai uh, noteikt, pārbaudas, vai darbinieki no dažādām valstīm, kas strādā tajā pašā amatā, saņem vienādu atalgojumu. Un pēdējais kompromiss grozījums numur 21. 4. punktā ir, ir minēts pamatojums, uz kura pamata e, uzņēmuma ietvaros īstenots um, darbinieka uh, nosūtījums varētu tik nenoteikts ir. Un te viens no kritērijiem ir apjoms. Mums jau debats ir bijušas par to, un runājot par uh, migrāciju, šis vienmēr ir bijis pamats. Uh, taču te runa par uh, darbu, darba iegūšana citā valstī, tās, tā paša uzņēmuma ietvaros, tātad darbs nevienam netiek uh, atņemts, un dažkārt šī, šī uh, pārvietošanās ir no trešās valsts uz, uz Eiropas Savienību, un tāpēc uh, šeit tas nebūtu piemērots, un zaļai, zaļie uzskata, ka ICT šeit nebūtu iekļaujami. Un pēdējais jautājums. Nē, saka Sargentīnī kundze. Uh, jā, man ir jautājums par otro grozījumu. Tur jūs esat iekļāvuši jaunu punktu par uzņēmumiem un to kapitālu, par balsojumiem, um, balstiesībām saistībā ar šo uh, emitēto kapitālu. Tas man ir kaut kas jauns. Es gribētu zināt, kas virzīja šī teksta iekļaušanu šeit, jo es nezinu, kāds ir politiskais fonds, kāpēc tam te būtu jābūt. Un vēl viena lieta, ko eh, priekšsēdētājs kundze, es gribētu zināt komisijas viedokļi par uzņemšanas apjomu kā vienu no aspektiem šajā ICT regulā. Paldies! Paldies, Argentīnī kundze. Promsa kungs lūdzu. Thank you. Uh... Paldies. Kapitālisma kritika, kritiķi bieži vien zīmē karikatūras it kā šie strādnieki būtu vienkārši ražotāji, nevis cilvēki. Mēs runājam par intercomparate transfer, transferees un uh, plašāk izmantotiem cilvēku resursiem, tad tie tikai pamato šādas karikatūras. Es gribētu atgādināt cilvēkiem, ka, cilvē, eh, ka cilvēki ir cilvēciskas būtnes, nevis vienkārši eh, kaut kādi strādnieki. Un šie ICT, tātad šāds termiņš jau ir iedibinājies, tiek nelietīgi izmantot. Manā skatījumā eh, patiesībā š, šī direktīva tikai veicina kārtējo Uh, migrāciju, nevis tikai pagaidu migrāciju. ICT patiesībā ir tikai slēpšanās termins. Kad cilvēki ierodas Eiropā, viņi te arī paliek. Mēs te izvirzām uzņēmumiem politiskā diktāta iespējas. Globālās, globālie uzņēmumi diktē mums likums, kas mums ir jāpieņem uh, lai uh, varētu veicināt migrāciju. Kāpēc migrācija ir nepieciešama? Nu, mums uh, par to stāsta arī šis dokuments cita starpā, jo biznes to pieprasa, jo cilvēki, cilvēciskas būtnes tagad kalpo biznesam. Paradoxāli ir tas, ka kreisie spēki apgalvo, ka arī politiķiem ir šāds interesi. Imigrācija atstāja iespaidu uz tām valstīm, kas cieši no migrācijas un arī mūsu eh, vēlētāji par to uztrauc. Bet visticamāk, ka šādas bažas ir jāatstāja pie malas, tāpēc, ka globālī uzņēmumi pieprasa savu daļu. Un arī politiķiem ir jāaizmirst savu vēlētāju vēlmes, lai veicinātu globālo uzņēmumu vēlmi piepildu. Paldies, Ernstas kundze. Paldies šķiet, ka tirgus tēmas nevajadzētu šeit eh, lauzīt galvu. Un uh, Marks dēļ arī nē. Uh, vēl vienu punktu gribētu pieminēt, par ko vajadzētu pārliecināties. Mēs vēlamies šādu uzņēmumu ietvaros veikt nosūtīšanu, mēs vēlamies to visu padarīt pievilcīgu, bet tas ir arī saistīts ar uh, konkurenci uh, un arī ar uh, vienlīdzīgu attieksmi. Mēs vēlamies piedāvāt arī kaut ko, kas būtu reāls, praktiski iztenējums. Tā jau ir pamatdoma. Un es domāju, ka vienmēr, kad mēs ieslīgstam detaļās, vajadzētu atcerēties šo jautājumu. Un paturiet to prātā un pārbaudiet, vai tas patiešām tam atbilst vai nē. Drusku gribētu komentēt. Pirmkārt, gribētu teikt paldies uh, eh, referentiem par darbu, par labo diskusiju un ka tika ņemti vērā vairāk punkti, kas mums tiešām bijuši svarīgi un kurus mēs tiešām šeit arī atrodam iekļautus. Droši vien, ka mēs eh, neatradīsim tādu apmierinošu risinājumu par punktu jēdzienu definīcijas. Es eh, šeit saskatu daudzus uzlabojumus. Es esmu eh, pilnīgi neapmierināta. Es nedomāju, ka arī tas ir sevišķi loģiski. Uh, šeit, un eh, mums ir arī ļoti liela iebildumi. Es nezinu, kādēļ eh, likumam ir jābūt vismaz uz vienu gadu. Mm, tas nav pamatoti, un es gribētu teikt, ka attiecībā uz manu valsti, no kuras nāku, tā būs ļoti liela problēma par iztenošanu. Nākamais punkts, ko mēs uzlakam ļoti kritiski Eh, šie pieci gadi vai deviņi mēneši, šis eh, posms, laika posms, vienmēr, kad ir kādi šādi ierobežojumi, tie vienmēr ir jāpārbauda. Kādēļ tad tā? Jaunais priekšlikums astotie grozījumā, trešais punkts, eh, G un B punkti. Uh, augstā kvalifikācija, tas ir atbalstāms, vismaz pieci gadi, profesionāli pieci, es nezinu, kā to varētu pamatot, no nu, kurienes ir ņemti šie pieci gadi. Uh, Vairāk lietas jau tika teiktas par eh, nodarbinātības izziņu pierādījumu. Eh, tas ir samazinās no 12 mēnešiem uz 9 mēnešiem. Labi, tas ir kompromiss, to varētu pieņemt. Bet tomēr atkal vienmēr jāuzdod jautājums, eh, cik lielā mērā tas ir pamatoti ar šādiem ierobežojumiem šeit strādāt. Mēs uzskatām, ka ir labi, ka sankcijas un inspekcijas ir paredzētas, inspekcijas pārbaudas, tas ir svarīgi, kāds no kolēģiem, manuprāt, eh, Sargentīni kundze jau teica, ka tām vajadzētu būt obligātām. Es uzskatu, ka tas ir pareizi. Inspekcijām ir jābūt ideja, ka tāda ir ļoti laba un tā ir arī iekļauta, bet labprāt gribētu vēl, lai tā tiktu pastiprināta. Vēlreiz par eh, vienlīdzību. Līdztiesībai ir jābūt eh, lielākai Eh, arī vienmēr esmu tiekuši par darbā nosūtīšanas direktīvu. Vienmēr ir runa par eh, vienādiem darba apstākļiem, vienādu augu, tādēļ ir arī priekšlikumi, kurus mēs esam izstrādājuši tieši to ņemot vērā. Blinkevičūtas kundze un Sargentīnī kundze. Mēs kopā mēģinājām izstrādāt vairākus priekšlikumus par eh, jauno 16. pāntu un 15 pāntu 5a punktu. Lūdzu, apskatieties, tas viss drusku vēlu ir nosūtīts Jakolino kungs, bet eh, tomēr es domāju, ka tie ir skaidrāk formulējumi, kas tagad ir raugoties uz līdztiesību darba vietā, kuriem patiešām vajadzēja būt tādiem, kādiem, kādi ir spēkā arī attiecīgajā uh, eh, dalībvalstī un kas ir paredzēts attiecīgās valsts darba koplīgumā. Tālāk par ģimenes uh, ieceļošanu. Tas ir ļoti labi, ka tādā pašā laika posmā tas, kurš vēlas uh, strādāt, tas viss ir atbalstāms, bet principā vajadzētu padomāt, vai mēs patiešām esam šeit paredzējuši labus apstākļus, lai cilvēki eh, ģimenes piedarīgi varētu braukt līdzi. Mēs vēlamies, eh, lai patiešām eh, tas viss būtu ļoti labi, un te vajadzētu tādus ļoti brīvus un ļoti atbalstošus noteikumus paredzēt, lai ģimenes tiešām varētu ceļot līdzi. Ja jau mēs šeit runājam par konkurenci, uh, mums vienmēr ir jādomā arī par to, ka cilvēki, kas uh, ierodas uh, dalībvalstīs, patiešām ir arī motivēti braukt, un viņi, lai viņi zina, ka ģimene varēs vienkārši paņemt līdzi, un es domāju, ka notiekumiem šeit vajadzētu būt tādiem, ka mums vajadzētu tos vēlreiz pārdomāt, lai tie tiešām būtu brīvi un labi. Uzņēmuma sankcijas, tas tiešām ļoti labi, tas ir eh, labi noformulēts, tas ir arī mūsu. Uh, izpratnē labi un pagaidām viss no manas puses. Paldies! Pirms dod vārdu referentam, lūkšu komisijai atbildēt uz jautājumu, kur uzdeva Jakonsārī kundze. Paldies, priekšstājas kundze! Kā jau vakardien minēju, nodarbinātības komitejā Komisija neierosināja nodarboties ar piemērojumās likumdošanas eh, jautājumu eh, sociālās drošības jomā. Es domāju, ka jautājums šeit ir par saikni ar eh, divpusējiem nolīgumiem. Un divpusējie nolīgumi paredz to, ka attiecībā uz sociālo drošību izcelsmes valsts apdrošināšana var tikt saglabāta. Attiecībā uz to, kāda ir galvenā doma, divpusējie nolīgumi iespējams var tikt piemēroti tikai tad, ja tie sniedz godīgāku attieksmi, cik es saprotu, tāda ir pamatdoma. Tā ir interesanta doma, un iespējams mēs eh, to varam sīkāk izpētīt, bet uh, tas ir ļoti interesanti, tas nav komisijas priekšlikums, bet iespējams mēs varam tādā atrunāt. Vēlējos atgriezties pie cita jautājuma, pie apjomiem. Protams, ka dalību valstīm ir kompetence nod, nolemt par eh, tre, trešās valsts piedarīgo eh, iesļošanas apjomiem dalībvalstīs un nolemjot par apjomiem dalībvalstīm ir arī jāievēro starptautiskās tirniecības nolīgumus. Un visbeidzot, bija jautājums par profesionālo pieredzi. To mēs eh, pamanījām kompanijas grozījumos. Šis piepras, pieprasījums eh, pēc piecu gadu pieredzes, tas eh, tad, tad mm, izslēdz jaunus cilvēkus, jo sevišķi informācijas tehnoloģiju jomā. Un iespējams, mēs arī par šo jautājumu varētu vairāk padomāt. Paldies! Paldies, Šmits kundze, tagad eh, vārds atkal tiek dots mūsu referentam Jakolīnī kungam. Bene, grazie, prezidentos. Jā, paldies, priekšēdētāji. Es visu uzklausīju, kas tika teikts. Negavičūtas kundze, Vikstrāmas kundze, Sargentīnī kundze, Braunsa kungs, visi kolēģi sniedza būtiskus komentārus, ko mēs ļoti lielā mērā varam atbalstīt. Jebkurā gadījumā tas uh, sniedz svarīgus impulsus, kas jāņem vērā. Vēlreiz var atkārtot, ka arī es domāju, ka celtniecības jomu vajadzētu izņemt ārā. Neiekļaut. Uh, Šeit ir piemērošanas eh, joma, kurai vajadzēja būt eh, pēc iespējas visaptverošākai. Sarunu laikā es tikšos ar eh, darba devējiem. Mm, tur pastāv dažādas nostājas. Mana nostāja ir tāda, ka celtniecības joma nav iekļaujama. Mēs vēlamies tomēr tādu visaptverošu darbības jomu. Un, eh, ja no paša sākuma celtniecības joma tiks izslēgta, tad tas it kā ir vērsts pret šo mēķi. Runa ir eh, par eh, vienu no direktīvām, kas neregulēs migrāciju. Tas būs laikā ierobežot un piemērots attiecīgi darba tirkumu. Es varu vienkārši apstiprināt uh, ko esmu teicis jau citkārt par šo jautājumu. Proti, ka celtniecības jomu nevajadzētu neiekļaut. Bet, kas attiecas uz atalgojumu, par to arī tika minēts kas, ko, kādu ietekmes at, atstās uz sociālo sistēmu. Uz noteikumiem, kas attiecas uz pensiju apdrošināšanu, arī tiem vajadzētu tikt pielāgotiem. Tur nav nekādas norādes uz divpusējiem nolīkumiem. Bet šeit runa ir par to, kā vajadzētu harmonizēt kopīgā noteikumu kopumā mēs vēlamies radīt tādas likuma normas, kas eh, tieši jaunos cilvēkus motivētu. Mēs vēlamies piesaistīt jaunos talantus, mums viņi vajadzīgi darba tirgu, un mums vēlam, vēlamies viņiem sniegt konkrētu nodarbinātības iespēju. Mēs vēlamies, eh, lai uzņēmumi gūtu uzticību Protams, eh, šeit jābūt minimāliem nosacījumiem par darba pieredzi. Komisija šo priekšlikumu ir izstrādājusi. Kaut arī tajā ir ieviesta arī daudz grozījumi. Jaunais darbinieks viņam būs eh, līkums ar uzņēmumu. Šeit runa ir galvenokārt par jauniem darba ņēmējiem, kuriem būs iespēja profesionāli pagātināties šī uzņēmuma ietvaros, kurā viņš būs nosūtīts vienā no Eiropas Savienības dalību valstīm. Tika arī uzsvērts, ka arī laulātiem partneriem vajadzētu saņemt iespēju pavadītoties līdzi laulātiem partnerim. Mēs nedrīkstam šeit uh, rīkoties tā, ka būtu tāda kā apgrieztā diskriminācija. Ja kāds uh, darbinieks tiek nosūtīts no Francijas uz Kipru vai no Dānijas uz uh, Franciju, te jau nevar teikt, ka laulātais partneris nosūtīšanā uzņemošajā valstī viņiem arī vajadzētu varēt atrast darba vietu. tikpat maz mēs varam izvirzīt šādu noteikumu uh, attiecībā uz laulāto partneri, uh, kas, uh, ja tiek nosūtīts trešās valsts piedarīgais uz kādu darību valsti. Tas būtu tikpat ne, nepamatoti. Protams, tas atvieglo nosūtīšanu, ja 20. punktā uh, mei tiktu pārformulēts par šēlu, es domāju, ka piekļuve darba tirgumu laulātiem partneriem uh, šeit ir jānosaka normatīvi nosacījumi. Es domāju, ka šis instruments tam vajadzēja būt pēc iespējas elastīgam Šajos krīzes laikos mums nevajadzētu vēl papildus radīt šķēršļus, bet tieši otrādi nodrošināt mūsu sistēmu ilgspējību un elastību. Es piekrītu Sargentīnī kundzē, sankcijas ir eh, tāda nopietna tēma, tāda jūtīga tēma un ļoti konkrēta, ar kuru jau ilgāk strādājam. esam ieviesuši arī vairākus grozījumus pēc eh, jūsu izteiktiem komentāriem iepriekšējās sanāksmēs. 79. pāns, 5. punkts, tas bija arī ēnu referenta tikšanās laikā pārnāts punkts. Tur uh, tiek noteikts uh, vispārīgs princips par uh, piekļuvas noteikumiem un migrācijas apjomu To mēs šeit nevar apsvietrot. Kas attiec uz kvotām no pat trešo valstu piedarīgajiem. Tad vairāki runātāji izteicās par uh, vispārīgajiem līguma nosacījumiem. un uh, esam ieviesuši vairākus grozījumus pamatoties uz jūsu priekšlikumu, kas attiec uz piecu gadu profesionālo pieredzi. Tas ir ceturtais kompromisa grozījums. Profesionālā pieredze. Par to bija runa arī citā dokumentā, ko pieņēma Eiropas parlaments. Bet, protams, nekas mums neaizskavē varēs par to padomāt. Šeit gan neizdarot nekādas atkāpes par minimāliem piekļuvas nosacījumiem. Jā, par ģimeni jau mēs runājām. Definīcijas. Mēģināju ieviest šeit uh, nepieciešamo līdzsvaru starp ierobežojušām definīcijām un citām, kas varbūt ir pārāk plaši tvērtas. Kā jau teicu, mēģināju ievies līdzsvaru vai attiecībā uz vadītājiem vai uz citiem speciālistiem. Protams, ka nav iespējams eh, pieņemt, ka vadītājs ņem līdzi pats savus darbiniekus. Vadītājs ir tas, kuram ir liela atbildība uzņēmumā. Un mērķis varētu būt tāds, ka noteiktā laika periodā varat tikt noteikta precīzi viņa kompetence. Es uzklausīju, ko teica Bronsa kungs. Un šī direktīva nav tāda eleganta iespēja izvairīties no migrācijas likumiem. Mēs vēlamies pēc iespējas drīz, pēc iespējas aktuāli panākt risinājumu likumīgai ieceļošanai. Un lai tas tiktu piemērots darba tirgus situācijai dalību valstīs. Manuprāt, vairāk nekādi jautājumi netika pieminēti ja tomēr kaut kas vēl ir palicis, eh, protams, ka mēs par to visu varam vēl padomāt. Mēs vēlamies noregulēt migrācijas plūsmas un galvenokārt pielāgot to darba tirgus vajadzībām, nodrošināt uh, līdztiesību mm, par sankcijām, jā, par tām, tām ir jābūt. Protams, arī proporcionālām vajadzētu izvairīties no jāmprātīgas izmantošanas. Tas vienmēr ir svarīgi. Šodien mēs arī uzklausīsim, ko teiks padome, ko tā ir izstrādājusi par šo tematu. Ceram, ka dzirdēsim labus jaunumus par mobilitāti darību valstu iekšienē, kad eh, kāds darba ņēmējs no trešās valsts, eh, ja viņš jau strādā dalību valstī, mēs eh, šeit paļāvāmies uz uzticību starp dalību valstīm. Uh, paredzētajā laika posmā, kas nedrīkst pārsniegt trīs gadus, kā jūs labi zināt, mēs domājam, ka darba ņēmējs drīkst eh, pārvietoties no vienas dalībās uz otru, ja uzņemošā dalībvalsts nav neiebilst pret to un nerīkojas pret to. Es domāju, ka līdz ar to esmu uh, šeit uh, ņēmis vērā visus grozījumus. Protams, vēl nekas nav akmenī cirsts. Mēs varam vēl paredzēt papildu sanāksmes 25. janvārī. Mums būs vajadzīga nostāja, kuru pēc iespējas visi varēsim atbalstīt. Un līdz tam laikam attiecībā uz definīcijām mums būs jāvienojas, lai veicinātu sadarbību arī starp abām komitejām un uh, lai sasniegtu mūsu kopīgo mēķi, kā abas uh, komi ko komitejas ir izvirzījuši. Paldies! Jū, mister... Paldies, Jeklīnā kungs! Vēlos tikai atgādināt uh, kolēģiem, kā orientējošais balsojums notiks janvārī. D Paldies kolēģiem, ka aktīvi piedalījāties. Nākamais darba kārtības eh, punkts ir balsojums. Eh, mēs eh, sāksim balsošanu tieši 11.45 minūtēs. Un līdz ar to jums ir vēl kādas trīs brīvas minūtes, kolēģi. Okay, colleagues, let's, uh, Kolēģi, turpināsim mūsu darbu. Sāksim balsošanu. Mums ir jābalso par uh, trīs ziņojumiem. Pirmais ziņojums par uh, parlamenta un padomes uh, regulas priekšlikumu kas groza regulu 1931 līdz 2006 attiecībā uz Kaļingradas teritorijas un zinām un konkrēti Polijas administratīvo eh, reģionu iekļaušanu robežu eh, teritorijā. Šim ziņojumam nav neviena grozījuma, tāpēc ierosinu balsot, sākt balsošanu par. Kas pret? Atturas. Pilnībā pieņems. Ir nepieciešams eh, elektronisks balsojums beigās. Vai jums visiem ir līdz savas eh, balsošanas kārtas, kolēģi? Nē. Tad uh, Sargentīnī kundze būs jāpievieno. Viņas balsos jāpievieno. Sāksim balsot. Beidzam balsot. Tad gan, gandrīz vienbalsīgi, viena balss, kas atturas. Nākamais ziņojums. Tad parlamenta un padomas direktīva par uh, tiesībām uz informāciju krimināla procesa laikā. Vēlos uh, apsveikt Cipels kundzi un visus ēnu referents, kas viņu ir atbalstījuši šajās eh, garajās sarunās ar padomi, lai panāktu vienošanos. Pirms mēs ķeramies pie balsojuma, vēlos paziņot, ka tika panākts, eh, panākt vienošanās ar visiem ēnu referentiem, izmantot eh, konsultētā teksta angli, angļu valodas versiju balsošanā. Tāpēc ja tagad sākam balsot 120. 100 45. Eh, grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. Elektroniskais balsojums par normatīvo rezolūciju. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 46 pa, pār, 2 pret. 2 atturas. 2 pār bez elektroniskās balsošanas kartes. Tagad uh, ziņojuma projekts par sabiedrības uh, piekļuvi Eiropas parlamenta padomas un komisijas dokumentiem. Eh, Kašman kungs vēl vēlaties izsaities kā referents. Paldies! Eh, vēlējos tikai teikt, ka ir kļūda balsošanas sarakstā. 4. un 5. lapusē kompromisa grozījums numur 7, ja tas tiek pieņemts, tad arī 102, 103, 104 un 105 grozījums uh, atkrīt. Paldies. Uh, uh, the... Tagad ķeramies pie balsošanas. Ir divi cilvēki, kuriem nav balsošanas kartes līdzi. Tādā gadījumā izmantosim balsošanas kārtas. Pirmkārt, 22. Uh, uh, grozījums par, par pret. Atturs. Pieņemts. Pārbaudīsim. The uh, socialists have one vote. Sociālistiem ir par vienu balsi vairāk. Okay. Now uh, the vote is closed. 34. 36 par, 16 pret. Neviens neaturās. 68. grozījums atkrīt. Otrais kompromiss grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. kompromisa grozījums numur 3, kurā ir iekļauts 73. un 74. grozījums, kas par, kas pret, atturs. Man būs jāpārbauda elektroniski. Pārbaudām trešo kompromisa grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. 33 par, 19 pret. Neviens neaturās. Pieņemts. Tagad ceturtais kompromis grozījums, kas par, kas pret, kas atturas. Pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Ja mēs šādā veidā turpināsim, varbūt būtu labāk, ja, ja visi, visi balsotu elektroniski, jo ir skaidrs, ka būs skaidrāks balsojums. Un mums tā, vajad, mums tā vajadzētu darīt, eh, tad, ja mēs vēlreiz izmantojam elektronisko eh, pārbaudi. Es saņēmu vērā jūsu priekšlikumu, tātad ceturtais kompromiss grozījums, sākam balsot elektroniski. Uh, Beidzam balsot. 31 par, 18 pret. Atvainojiet, 33 par, 18 pret un viens atturās. Tagad pietais kompromis grozījums. Kas ir par? Kas pret? Atturs. Pieņemts. 27. un 41. grozījums. Kas par? Kas pret? Atveris. Nav tik skaidrs balsojums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Trīsdesmit trīs pār, deviņpadsmit pret, viens atturs. Lūdzu, eh, eh, balsot paceļot roku, jo eh, citādāk ir grūti redzēt. 81. grozījums, kas par, kas pret? Atturs. Noraidīts. 28. grozījums, kas par, kas pret? Atturs. Pieņemts. Eh, lūguma rakstu komitejas ceturtais grozījums, kas par, kas pret. Aktors pieņemts. 29. grozījums, kas par, kas pret. Atturs pieņemts. 80. grozījums, kas par, kas pret. Atturs noraidīts. 84. grozījums, kas par kas pret, atturs noraidīts. 30. kas par, kas pret, atturs pieņemts. Astoņdesmit trešais un astoņdesmit sestais grozījums, kas par, kas pret, atturs noraidīts. arī lūgumrakstu komitejas sasāks grozījums ir identisks, tāpēc par to nav jābalso. 80. grozījums, kas par? Kas pret? Atveras. Noraidīts. 31. grozījums, kas par? Kas pret? Atveras. Pieņemts. 88. grozījums, kas par? Kas pret? Atveras Noraidīts. 89. grozījums, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Sastais uh, kompromis grozījums, kas par, kas pret, atturas, pieņemts. Ceļies kompromis grozījums, kas par, atturas pieņemts. 34. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. And, uh, amendment 35 in favor. 35. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 107. grozījums, kas par? Kas pret? Atturis pieņemts. Astotais kompromis grozījums, kas par? Kas pret? Atturis pieņemts. Simt četrpadsmit grozījums, kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Daļais kompromiss grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Desmitais kompromiss grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 123. grozījums, kas par, kas pret. Atturis pieņemts. 124. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 125. grozījums, kas par, kas pret. Atturas pieņemts. E, Lūgumās komitīs 9. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Uh, Apko 7. Uh, grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 39. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 126. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 127. kas par, kas pret, atturas norādīts. 40. grozījums, kas par, Kas pret? Atturs. Pieņemts. Apklausoties, kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 41. grozējums. Par to jau tika balsos, balsojot par 97. grozījumu, tāpēc tagad lūgumrās komitejas 10. grozījums. Arī tad, tas atkrīt 130. grozījums, kas par Kas pret? Atturas pieņemts. Paldies! Man bija diskusija ar eh, referentu par mūsu nākamo grozījumu, 131. grozījumu, un es vēlētos ieviest mutisku grozījumu, lai eh, aizvietotu 120. grozījumu ar 50. Tas ir lapušu skaits un tad tas būs pieņemams. Kurš atbalsta mutisko grozījumu? Kas ir pret? Atturas. Pieņemts. Lūguma raksts komitejas 12. grozījums, kas pēd? Tagad mēs balsosim par 131. grozījumu. Kas par? Kas pret? Atturs. Pieņemts. Lūgumrasta komitejas 12. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturs. Pieņemts. 42. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturs. Pieņemts. 43. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 44. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 45. kas par? Kas pret, kas atturas pieņemts. 48. kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 47. kas par? Kas pret? atturas pieņemts. 48. kas par, kas pret, atturas pieņemts. 133. Eh, grozījums, kas par, kas pret, atturas noraidīts. 49. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 134. grozījums, kas par, pret, Liekas, ka noraidīts. 50. grozījums. Kas pār? Kas pret? Atturas pieņemts. 51. kas pār? Kas pret? Atturas pieņemts. 52. kas pār? Kas pret? Atturas pieņemts. 53. kas pār? Kas pret? Atturas pieņemts. Lūgumrās komitejas, eh, nē, tomēr 54. kas par. Kas pret? Atturas noraidīts. Pirmais grozījums. 55. grozījums, kas par. Kas pret? Atturas noraidīts. Pirmais grozījums, kas par. Kas pret? atturas noraidīts. Otrais grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Trešais grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Ceturtais grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 57. grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 58. kas par, kas pret, atturas pieņemts. Piektais grozījums, kas par, kas pret, pieņemts. Sestais grozījums, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Kompromiss grozījums pirmais par, pret, atturas pieņemts. Tad astotais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. 61. par es atvainojos, saka priekšsēdēt. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. 61. par. Mm, labi, tas atkrīt jau 11. grozījums par pret atturas pieņemts. 12. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 13. par, pret, atturas pieņemts. 14. par, pret, atturas pieņemts. 62. par, pret, atturas pieņemts. 15. par, pret, atturas pieņemts. 16. par, pret, atturas pieņemts.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 atturs pieņemts. 66. par. Ā, tas arī atkrīt, es atvainojos, saka, un priekšsēdāt 20. par, pret, atturs pieņemts. 21. par, pret, atturs pieņemts. 67. atkrīt. Jā, Zomers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos uh, izniegt grozījumu par reglamentu un gribētu pasniegt sekojošo. Tautas pārties politiskā grupa būs pret šo ziņojumu. Ar to mēs pārstāvām uh, eh, mazākumu. Tautas partija tādēļ uh, saskaņā ar 51. pantu trešo punktu minoritātes paziņojumu iesniegs un lūdzam iekļaut arī protokolā. Paldies! Uh. Paldies, Zomeres kundze, Kašman kungs. Liels paldies! Es gribētu izlasīt šo minoritātes paziņojumu, ceru, ka man būs tiks dot tāda iespēja. Paldies, Amers kundzei, par šo procedurālas dabas jautājumu. Pirms mēs balsojam galīgo variantu, tad paldies par šo visnotaļ eh, efektīvo plašā balsojuma īstenošanu. Paldies, saka Galas kundze. Tagad balsosim par visu ziņojumu elektroniski. Sākam balsot. Da, da val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 Tātad nākošā sanāksme būs 29. novembrī, kolēģi, no pulksten 9 līdz 18.30. Paldies par jūsu sadarbību šodien. Vislabāk!